Godāmie kolēģi, tagad ir paredzēti balsu skaidrojumi. Es vēlētos, lai jūs visi izietu no zāles, lai mēs varētu uzklausīt runātājus, kuriem vēl ir jāizsakās. Nekur vēlas izteikties. Kolēģi, lūdzu, mēģiniet iziet no zāles pēc iespējas ātrāk, tā lai pārējie varētu uh, runāt un viņu uzstāšanos citi dzirdētu.